Eh, tagad. Jā, tagad sāksim balsot. Eh, vispirms par sešiem eh, grozījumu priekšlikumiem, sešiem rezolūciju projektiem par Venecuēlu. Grozījumu nav iesliegt. Tātad trīs politiskās grupas ir iesījuši rezolūcijā un tagad balsosim pēc saraksta pa trīs politisko grupu iesniegto projektu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl divi eh, atrodas ceļā. Vai tagad visi būtu nobalsojuši? Eh, nu, tad tagad eh, beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta, 41 balss pār, 16 pret, 3 atturās. Saskaņā darba kārtība tagad par sešiem. Uh, rezolūciju projektiem par Madagaskāru balsosim, ir kopīgi sešu politisko grupu rezolūcija, nav grozījumi iesniegti, balsosim paceļot rokas. Kurš ir par? Pret? Atturās? Nedaudziem atroties, mēs esam vienbalsīgi atbalstījuši. Un tagad seši rezolūcija priekšlikumi par Birmu ir sešu politisko grupu kopīga rezolūcija, eh, vēl arī divi kolēģi individuāli ir to atbalstījuši. Pirmais grozījums par 14. punktu, kas to atbalsta? Pret? Atturās? Līdz ar to eh, pieņemts grozījums, un tad mēs tagad balsosim par šādu grozīto rezolūciju, eh, balsojot personālu. Sākam balsot. Nu tagad sākam, mazliet aizkavējās. Vai visi ir nobalsojuši? Tad tagad beidzam balsot. Vienbalsīgi, nevienam neaturoties atbalstīts. šīs sēdes protokols eh, tiks iesniegts parlamentā nākamās sēdes atklāšanā, ja nebūs iebildumi, tad šīs dienas eh, rezolūcijas es jau tagad nosūtīšu eh, saņemējiem. Tagad es pasludinu sēdi par pārslaukt, eh, patraukt un slēgt. Visiem vēl drošu māju ceļu un labu nedēļas nogalu.